lūgtu, lai birojs, kas deva savu piekrišanu, tomēr savu lēmumu pārskatītu, jo mums nevajadzētu vienkārši doties un apmeklēt Teherāns valdību. Paldies! Uh, Paldies! Mēs ņemsim vērā arī jūsu izteikumus un priekšlikumi tiks izskatīti. Iepriekšējās sanāksmes uh, protokoli kolēģiem ir izsūtīti. Ja nevienam nav nekāda iebilduma, tad protokols pieņemsim pašreizajā redakcijā. E, proszę Państwa, mam informację, szanowni koledzy. Dāmas un kungi, gribēju jums paziņot sekojošo. Vēlējos po mums sveikt Libānas parlamenta delegācija Kabanī Bāzī eh, un Kapadunī. Lūdzu. Parlament Europejski przywiązuje dużą. Eiropas parlaments ir izkops rūpīgas attiecības ar Libānu un vairākas dalību valstis darbojās eh, Finu misijā. Un, uh, piedalījās arī eh, Libānas vēlēšana novērošanā. Es domāju, ka tas ir eh, ļoti nozīmīgs eh, stūrakmeņs mūsu ārpolitikā. Mēs šādās misijās vienmēr spēlējam pārliecinošu lomu. Eiropas parlamenta delegācija attiecībām ar Mašeku valstīm uh, veido tādu kā fundamentu sadarbībai starp uh, Eiropas un uh, Mašeku valstīm. Es eh, domāju, ka jūsu viesošanās Eiropas parlamentā ir bijusi jēgpilna un vērtīga. Un es ceru, ka Libānas viesu ierašanās Briselē uzlabos jūsu valsts attiecības ar Eiropas Savienības institūcijām. Vēl nedaudz informācijas. Pirmām kārtām. ir uh, labas ziņas un netik labas ziņas no Eiropas Savienības dienvidiem. Mēs uh, esam uh, priecīgi konstatēt to, ka situācija Lībijā pamazām sāk uzlaboties, bet, diemžēl, uh, bēgļi joprojām dzīvo ļoti grūtos apstākļos. Tunisijā drīz ir paredzētas pirmās brīvās vēlēšanas. Es drīzumā došos uz abām valstīm, gan uz Lībiju, gan Tunisiju, lai varētu tur paust Eiropas parlamentu nostādnes. Protams, Eiropas parlamentam ir jāizsakās par demokratizācijas procesu Ziemeļā Afrikā, arī par ekonomiskiem procesiem un mūsu sadarbību ar šīm valstīm. Uh, vardarbībai Eģiptē jātiek tai un militārajām iestādēm, militārajiem spēkiem nevajadzētu vēl liet eļu ugunī. Uh, Eh, tiem ir jābūt atturīgiem, pilsoņiem nedrīkst uzbrukt, tieši pretēji ir jāgarantē reliģisko konfesiju brīvība Eģiptē. Eh, Jemenā un Sīrijā joprojām notiek vardarbības akti pret pilsoņiem. Mums eh, kopīgi ar visu startautisko sabiedrību ir jāvēršas pret šādām brutālām represijām un jāatbalsta demokrātiskās pārmaiņas. Un tagad daži vārdi par austrumiem. Uh, ar ļoti lielu nožēlu paziņoju to spriedumu, eh, kas tika piespriests kādreizējai Ukrainas premjerministrei Julijai Timošenko, kurai ir piespriests septiņi gadi cietumā. Mēs uzskatām, ka tas eh, pierāda tikai to, ka Ukraina selektīvi izvēlas kāds spriedums, ir spriežams eh, katram no cilvēkiem, un tas nozīmē, ka tiesiskuma principi un neatkarība šeit netika ievēroti, bet īstenībā šie principi ir galvenie priekšnosacījumi, kas tika uzsvērti arī pas, parakstot asociācijas nolīgumu ar Ukrainu. Mēs aicinām Ukrainu ievērot tās vērtības, kas ir kopīgas mums un kas ir iekļauts arī Austrumu partnerracīcību instrumenta deklarācijā. Dāmas un kungi, vēl daži paziņojumi. Lena Eka mani informēja, ka viņa tagad darbosies Zviedrijas parlamentā saskaņā ar uh, reglamenta 4. panta 1. un 4. apakšpunktu. Viņa sāks darboties Zviedrijas valdībā uh, un uh, šis lēmums ir stājies spēkā šī gada 29. septembrī. Tālāk uh, rakstītā deklarācija numur 27 par uh, Palestīnas statusa atzīšanu ir tiek izskatīti ņemot vērā to, ka 29. septembrī tika izskatīts rezolūcijas priekšlikums par situāciju Palestīnā. Ņemot vērā to, ka eksistē šāda rezolūcija, kas jau pieņemta iepriekš, deklarācija tika atsaukta. Tagad Pievērsīsimies mūsu šīsdienas darba kārtībai. Tā atrodas jūsu priekšā. Tika pieņemta priekšsādātāja konferencē 29. septembrī saskaņā ar reglamentu 137. pantu. Pēc apspriedz ar politiskajām grupām tika pieņemti vairāki grozījumi mūsu darba kārtībā. Šodien, 12. oktobrī, ņemot vērā to, ka esam uh, plānojuši apspriesties par Eiropu padomi un gatavošanās tai 23. oktobrī tiks iesniegti vairāk rezolūciju priekšlikumi un ir noteikti konkrēti termiņi. Rezolūcija uzmetumi ir jāiesniedz līdz 11. oktobrim, bija jāiesniedz līdz 11. oktobrim, pulkstons 12. Tālāk grozījumi un kopīgās rezolūcijas jāiesniedz eh, šorīt līdz 10. no rīta. Un grozījumi attiecībā uz kopīgajām rezolūcijām bija jāiesniedz līdz šā rīta 11.00. Tātad redzat, ka šie termiņi jau ir garām. Tālāk pieprasījums balsojumam pa daļai bija, būs jāiesniedz šovakar līdz 7.00 vakarā. Tātad jums vēl ir nedaudz laika, lai um, iesniegtu prasību balsojumiem pa daļām. Tālāk. Mums būs debats par Bulgārijas un Rumānijas iestāšanos Schengenas zonā, un šīs debats papildinās ALDE, GOE un EFD grupu iesniegtie mutiskie jautājumi. Tālāk mēs runāsim par situāciju Jemenā un Bahreinā, tāpat pievērsīsimies tam, kas notiek Sīrijā un Eģiptei. Tātad